Mums jums paziņot, ka Eiropas parlamenta deputāts Miloslavs Rānsdorfs 2016. gada 22. janvārī 62 gadu vecumā gāja mūžībā. Viņš darbojās GOE NGL politiskajā grupā. Viņš bija arī Rūpniecības, Pētniecības un enerģijas komitejas vicepriekšādātājs, darbojās Eironest parlamentārās asamblējas delegācijā, kā arī Eiropas Savienības un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejas delegācijā. Milsons Randārs bija ļoti pazīstams um, autors. Viņš ir rakstījis par reformācijas vēsturi, par Kārli Marksu un arī par Amerikas politiskās kultūras izcelsmi. Es gribētu aicināt visus ievērot klusuma brīdi, lai pieminētu mūsu mūžībā aizgājušo kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas.